kolēģis varētu ņemt no tā piemēru. Paldies! Tényleg végére értünk a vitának, berekeztem a vitát, szerdán szavazunk róla. Paldies tālāk! Es gribētu teikt, ka debates ir slēgtas, balsosim trešdien pulkstens 12. Nu, tagad pāriesim pie Svensona ziņojuma. Te ir runa par Eiropas Savienības ietvaru cīņā pret varmācību pret sievietēm. Vispirms es došu vārdu Svensons kundzei, jo viņa ir referente. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es uh, Vēlētos pateikties ēnu referentiem un visiem kolēģiem FEM komitejā par visu kolēģu ārkārtīgi entuziastisko iesaistīšanos vardarbības pret sievieti apkarošanai. Balsošanā rītā un pirms debatēm es varēju jums varbūt nosaukt sieviešu vārdus ļoti daudzām sievietēm, kuras ir tikušas nogalinātas un pret kurām tiek izvērsta vardarbība. Es to nedarīšu. Es eh, mēģināšu varbūt jums uzburt tādu kā skatu par to, kas notiek ar sievietēm un kāda ir šī šausminošā vardarbība. Un šo skatu es vēlos jums uzburt tāpēc, lai jūs ik viens atcerētos to rīt balsojot. Un ik vienam deputātam ir jāsaprot, ka mums ik vienam ir iespēja apkarot šo šausminošo vardarbību balsojot jā rīt par šo ziņojumu. Iedomāsimies māti, kur sēž pie bērniem un lasa vakara pasaciņu. Pēkšņi durvis tiek atspērtas vaļā, durvis stāv tētis, vīrs, un gan bērni, gan sieviete uzreiz saprot, kas būs tālāk. Bērni uzvelk sagu pāri galvai, aizspiež ausis, mēģina aizspiest acis un mēģina neatcerēties un nedzirdēt neko. Viņi dzird, kā, dzied, kā kliedz māte, viņi dzird spērienus un viņi dzird, kā māte sten. Tas ir viens no šiem attēliem. Cits attēls - sieviete, kura daudzus gadus ir dzīvojusi vardarbībā, pazemojumos, beidzot nolēma atteikties no šīs attiecībām un izveidot jaunu dzīvi sev un saviem bērniem. Viņa bēg, Viņai ir izdevies nonākt patversmē, un pēc pāris dienām viņa tomēr uzdrošinās bērnus aizvest uz bērnu dārzu. Vīrs, vīrietis gaida pie durvīm, un kad sieviete nāk pakaļ bērniem, viņš viņu sadūri. Sieviete mirst, un tas ir vēl viens šausminošās vardarbības upuris. Šī vardarbība pret sievietēm ir tieši tāda, tāpēc, ka mēs esam sievietes nāvējoša vardarbība, tā kā šī mans pēdējais uzzīmētais attēls no, noz, tiek izdarīts tad, kad sieviete nolēma atteikties no at attiecībām, jo visbīstamākais rietums sievietes dzīvē fakt faktiski ir sievietes situācija, kura iesniedz tiesā prasības šķirt laulību, ja vīrietis uzskata, ka viņam sieviete pieder. Tad vīrietis jūtas apdraudēts, jo viņš zaudē kontroli. Vēl viens attēls sieviete mājās. Nākot no kino, pasaka čau draugam, viņai vēl ir palikuši pāris metri līdz mājai, uh, Viņa dzird aiz sevis smagus soļus, viņa piefiksē tikai to, ka kāds ir aiz viņas. Viņai uzbrūk, viņu izvaro, viņa izdzīvo, taču visu atlikušo dzīvi viņai būs jādzīvo ar šo traumu. Mēs saskaramies arī ar sieviešu dzimumu orgānu apgraizīšanu, un komisija Stokholmas programmas izpildes plānā ir paredzējusi, ka 11. un 12. gados tiks izstrādāts paziņojums par vardarbības pret sievieti apkarošanu, un tam tiks izstrādāts arī rīcības plāns visām Eiropas darību valstīm. Es atbalstu šādu plānu izveidošanu un es ceru to arī ieraudzīt. Līdz pat brīdim, kamēr pret sievietēm tiks izvērsta vardarbība, tieši tāpēc, ka mēs esam sievietes, mēs nevaram runāt par sabiedrību, kurā valda līdztiesība sieviešu dzīvība un sieviešu dažādie noteikumi un nosacījumi dzīvē un iespējas izteikties dzīvē tiek ierobežotas ar šīs vardarbības palīdzību. Mēs e, varam droši apgalvot, ka pret sievietēm ir izvērsta vardarbība, taču dažkārt mums vajadzētu paskatīties uz sievieti ne tikai un vienīgi kā uz upuri. Bieži vien šīs sievietes ir spēcīgas sievietes, kuras, ja viņām nebūtu tāda vīrieša blakus, varētu gan sev, gan saviem bērniem izveidot adekvātu un labu dzīvi. Un mums parlamentā šīs sievietes ir jāatbalsta. Paldies! a nők iránti együttérzéssel, és akkor megkérem. Paldies! Un tā tad runa ir par mūsu attieksmi pret sievietēm. Un tagad Malstrāms kundzei vārds. Godātie deputāti, Svensons kundze, paldies par jūsu kustinošo, aizkustinošo ievadvārdiem. Tiešām cīņa pret sievietēm vērsta vardarbības apkarošanu ir ārkārtīgi svarīga mūsu dzimuma līdztiesības stratēģijas sarakstā, un tā joprojām ir ārkārtīgi nopietna problēma Eiropā. Šā iemesla dēļ komisija vēlas eh, pēc iespējas ātrāk apkarot šo situāciju. Mēs vēlamies izveidot adekvātu, visaptverošu politiku šīs problēmas risināšanai Eiropā. Jūsu ziņojums ir ārkārtīgi nozīmīga iniciatīva, lai izveidotu saikni starp to, ko veic komisija un parlaments savā darbā, lai izveidotu nākotnes rīcības plānu, un jūsu ziņojumā iekļautie aspekti jau būs iekļauti arī komisijas cīņai pret vardarbību paredzētajā darbā. Mēs vēlamies uzmanību e, vērst uz tādām konkrētām jomām, kuras Lisabonas līgumā ir atrunātas ar tiesisko, tiesiskajiem aspektiem. Tādas riska grupas kā sievietes un bērniem šī pakotne būs sagatavota nākamajā mēnesī. Ikvienam upurim ir jābūt paredzētai aizsardzības eh, mehānismam, un, protams, ka sievietes, ja tās tiek pakļautas vardarbībai mājās, izvarošanai vai jau kāda cita veida uz dzimumu, ar dzimumu saistītai vardarbībai, tas ir ārkārtīgi pazemojoši, un visiem šiem cilvēkiem ir jānonāk tiesību sargājošo orgānu redzeslokā. Ikvienai sievietei ir tiesības uz tiesiskumu un kompensāciju, taču patreizējais Eiropas Savienības likumdošanu normatīvie akti neparedz vienotu pamatu, lai aizstāvētu šādas sievietes, un tāpēc komisija ir paredzējusi stiprināt šādu sieviešu nosacījums Eiropā. Mēs vēlamies izveidot aizsardzības mehānismu savstarpējo atpazīstamību, un mēs vēlamies runāt par konkrētiem upuriem un to aizsardzību. Komisija atbalstīs savstarpējo aizsardzības mehānismu atzīšanu, jo tādējādi tas nāks par labu konkrētiem upuriem, kuri regulāri tiek pakļauti vardarbībai ģimenē. Šīs Rīc, šīs rīcības pakotnes ietvaros mēs vēlamies nodrošināt, lai ik viena sieviete, pret kuru tiek eh, izvērsta vardarbība, vai tā būtu civils vai krimināls dabas, lai ik vienai sievietei būtu paredzēta aizsardzība. Šajā mandātā mēs iekļausim arī citus instrumentus, kur ir paredzēti konkrētiem upuru grupām. Piemēram, komisija, kā jau jūs teicāt, ir paredzējusi rīcības plānu dzimumu orgānu apgraizīšanas izskaušanā. Vēl bez tam mēs vēlamies runāt par statistikas apkopošanu, statistikas datu analīzi un eh, sabiedrības izglītošanu. Mēs vēlamies izveidot analizētu statistiku šajā jomā. Un visbeidzot, es vēlētos uzsvērt, ka komisija šobrīd nodrošina adekvātu finansiālo atbalstu, lai izvairītos no vardarbības pret sievieti izkaušanas. Un to mēs darām Dapni 3 komand... programmas ietvaros. Paldies, komisārs Konce! Tagad eh, mēs politisko grupu pārstāvjiem dosim vārdu. Un vispirms ETP eh, e pārstāve eh, Jimenez Pericilas kundze, Terēze. Hozzászólására két perc áll rendelkezésére. Lūdzu, jums vārds divas minūtes. Paldies. Lielākā daļa reižu, kad es runāju šajā parlamentā, es cīnījos pret varmācību par sievietēm un atkal stāvu jūs priekšā, lai to darītu. Un es netaisos pāgurt, es uzskatu, ka ir nepilnīgi absolūti nepieciešams publiski runāt par šo cilvēku tiesību pārkāpumu, jo mm, šīs parlaments ir labākais skaļrunis, kas ir manā. Uh, rīcībā, lai aizsargātu šīs sievietes, kas ikdienas cieš no pārstībām un kurām ir nepieciešami likumdevēji, kas soda varmākas. Mums ir jāsoda šie daundari un arī jāaizstāv sievietes. Sievietes Eiropā ir vismaz vienu reizi dzīvē cietuši no varmācības vidēji statistiski Tāpēc, eh, kā jau teica komisāri, ir pilnīgi nepieciešams kaut ko darīt. Mums ir atkal un no jauna jāuzstājas to, ka ir nepieciešams aizsargāt upurus. Kā mēs jau um, noteicām upuru aizsardzības dokumentā. Uh, un šis dokuments tika pieņemts ar ļoti lielu atbalstu. Tas nozīmē, ka tad, kad mēs runājam par varmācību mājās, kas attiecās ne tikai uz sievietēm, bet arī uz bērniem un simgalģiem, tad te nevajag Eh, nostāties politiskā oportunisma pozīcijās, bet mums ir jādarbojas. Vispirmām kārtām mēs nedrīkstam klusēt, un otrkārt mums ir jāatrod piedurknes un jāsāk strādāt. Jo tad, kad mēs runājam par varmācību pret sievietēm, tad tā ir tikai tāda runāšana, mēs nesam spējuši samazināt uh, mirušo sieviešu skaitu, un mums būtu beidzot jāpāriet no vārdiem pie darbiem un jāpiemēro vajadzīgā likumdošana, lai sievietes varētu dzīvot droši. Un lai visas sievietes zina, ka es te būšu, lai aizstāvētu viņas un tik ilgi, cik vajadzīgs. Es gribu teikt, pietiek, pietiek, un es lūdzu, lai jūs visi to atkārtot kopā ar mani. Köszönjük szépen! A hölgyeket nem... Paldies! Mūsu, es nepārtraukšu sievietes, ja viņas runās pārāk ilgi. Nākamais vārds Tomsenas kundzei, sociālisti demokrāti, lūdzu. Uh, Jā, ka Katra trešā Eiropas sieviete tiek eh, pakļauta vardarbībai un arī bērni cieš. 26% no bērniem eh, bērnībā ir piedzīvojuši fizisku vardarbību. Šie skaitļi pierāda, ka Eiropā ir būtiska problēma, kuru nepieciešams risināt. Mēs vairs nedrīkstam pievērt acis uz šīs problēmas risināšanu, un es vairs negribu dzirdēt nevienu uh, stāstu par to, ka viņas vīrietis tai sejā ir ielējis skābi vai to, ka vīrietis viņu ir sakropļojis. Es negribu vairs to dzirdēt. Es uzskatu, ka ik viena no šīm ik viens no šiem stāstiem ir kauna traips Eiropas sejā. Es uzskatu, ka Eiropa ir spējīga apturēt šo vardarbību, un tāpēc šis ziņojums par uh, pret sievietēm vērsta vardarbības apkarošana ir tik ārkārtīgi svarīgs. Mums ir jāpasaka visai pārējai pasaulē, ka Eiropas parlaments uzskata uz dzimumu balstītu vardarbību par noziegumu pret cilvēku pamatiesībām. Mums ir nepieciešama no komisijas puses direktīva. Mēs gribam direktīvu, kur apturēs vardarbību pret sievietēm, un e, mums ir nepieciešama koordinēta un daudzpusēja rīcība. Mums ir jānodrošina aizsardzību upuriem un jānodrošina tiem pēc iespējas labāka aizsardzība, un, protams, ka mums ir jānodrošina, lai nevienā Eiropas vietā vīrietis, kas ir veicis vardarbību pret sievieti, varētu iziet sveikā cauri, un mums ir jādomā arī par profilaksi. Vardarbība mājās nav privāta lieta. Mums ir jābūt politiski atbildīgiem. Rene. Most pedig a liberálisok és demokraták. Paldies, un tagad eh, liberāļi. Eh, Parvanovas kundzei vārds. Divas minūtes, lūdzu. Madam Commissioner, dear colleague. Prieksēdētais kundze, komisārs kundze, vispirms es vēlētos pateikties referents kundzei par lielisko darbu un visiem kolēģiem par to, ka mēs tomēr nepadodamies šajā cīņā pret, pret sievietēm vērstu vardarbības apkarošanu. Uh, Es uzskatu, ka cīņa ir ne tikai nepieciešama, tā ir neatliekam nepieciešama. Komisija vienmēr ir uzsvērusi, ka ir nepieciešama Eiropas līmeņa instrumenti. Mēs zinām, ka starp dalību valstīm ir būtiskas atšķirības gan likumdošanas ziņā. Pagājušajā gadā DG Justice uh, uzticamības pētījums pierādīja, ka dažādu instrumentu un kapacitāšu atšķirība ļoti atšķirās starp dalību valstīm. Mēs šobrīd redzam jebkura veida vardarbības izskaušanas pasākumu īstenošanu Eiropas Savienības līmenī, un pagājušajā gadā cilvēktiesību un sieviešu aizsardzības hartas eh, īstenošanai šobrīd komisija ir paredzējusi konkrētu konkrētu rīcību. Un šobrīd mēs zinām, ka Eiropas Savienība ir jāaizsargā savi iedzīvotāji. Tāpēc mēs gribam, lai komisijas sagatavotu minimālās prasības un likumdošanas priekšlikums, un šīm minimālajām prasībām vajadzētu tikt iekļautām vispārēji stratēģijas aktā. Šai stratēģijai un politikām vajadzētu tik uh, atbalstītām ar izglītojošām kampaņām, un es uzskatu, ka jebkura veida vardarbības apkarošana šobrīd tai tiek vākt iedzīvotāju paraksti. Un visbeidzot, ir jārunā arī par tiem principiem, kur ir atrunāti pamatlīgumos, un mēs vēlētos no komisijas dzirdēt konkrētu atbildi, kad tiks izstrādāti konkrēti pasākumi Eiropas līmenī. Paldies! Köszönöm szépen, képviselőnő. Paldies, un tagad uh, zaļajiem vārds. Kornelīsnes kundzei vārds. Pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es tiešām ceru, ka pret sievietēm vērsts vardarbības apkarošana kļūs par prioritāti gan parlamentā, gan komisijā, un tas būs mūsu kopīgais mērķis turpmākajos gados. Es no sirds ceru, ka šis ziņojums tiks uzskatīts par būtisku ieguldījumu Eiropas komisijas apsolītajā upuru likumdošanas pakotnē, un ka šis likumdošanas pakotnes veids būs Eiropas vispārējas stratēģijas stūrakmens, kas nodrošinās aizsardzību upuriem. Mums ir nepieciešams minimālais eh, palīdzības līmenis. Ikvienai sievietei vajadzētu būt pieejamam patvērumam, bezmaksas juridiskajai un psiholoģiskajai palīdzībai. Piemēram, mums ir nepieciešams aizsargāt migrantu sievietēm, sievietes, kurām nav pat pieraksta adreses Eiropā, jo šī grupa ir īpaši riska zonā. Šajā ziņojumā ir atrunāta vesela virkne būtisku aspektu, un mēs zaļie ceram rīt par to balsot par. Bet ja G apsvērums un 19. punkts paliks tāds, kā tas ir, un netiks izšķirts starp brīvprātīgu un piespiedu prostitūciju, tad mēs atturēsimies. Es ceru, ka tik tālu nenotiks, nenonāks. Es ceru, ka mums būs ļoti plaši atbalstīts ziņojums, kas palīdzēs dalību valstīm nākt klajā ar risinājumiem. Köszönöm szépen, most pedig Česka. Paldies! Un tagad Českavas kundze, kā nākamā divas minūtes. ECR grupas vārdā lūdzu. Vážený pane předsedo, vítám tu. Priekšsādātāja kungs, un kolēģi, es vēlētos izteikt savu gandarījumu par šo Eiropas parlamenta ziņojumu projektu. Es gribētu teikt, ka tiešām ir nepieciešami likumdošanas instrumenti, lai apturētu varmācību pret sievietēm. Viena no būtiskajām varmācības formām ir varmācība mājās. Tā nav kāda privāta ģimenes lieta konservatīvo grupa ir apņēmusies atbalstīt ģimenes un īpaši bērnus, un tas ir saistīts ļoti cieši ar varmācību mājās, jo tā ir katastrofiskas sekas uz visiem ģimenes locekļiem. Īpaši uz bērniem, jo bērni ir liecinieki varmācībai ģimenē, un tas notiek atkārtoti. Uh, Līdz ar to viņi pieņem, ka varmācība ir normāls izturēšanās veids un viņi kļūst varmācīgi vai nu skolā vai vēlāk kļūstot pieauguši. Varmācīga izturēšanās pret sievietēm tikai palielina nevienlīdzības plaisu starp vīriešiem un sievietēm. Un tā ir arī ietekme uz sievietes situāciju sabiedrībā. Ir sievietes, kas cieš no uh, varmācības ģimenē, un bieži vien viņas e, ir ekonomiski atkarīgas no sava varmākas, tāpēc ir nepieciešams attīstīt iniciatīvas, lai varētu mainīt šo sieviešu eksistenci, un tāpēc ir nepieciešams arī debates sabiedrībā, ir nepieciešamas Mhm, dažādas kampaņas, jo sievietes bieži vien baidās runāt par savu pieredzi publiski. Un dažādie Eiropas instrumenti varētu mums te ļoti palīdzēt. Paldies! Un tagad eh, atsevišķi runātāja Figrēdā kundze pirmajai vārds ko vārdā. Eh, paldies, priekšsēdētāja kungs. Tas ir ļoti nozīmīgs ziņojums. Un šeit eh, tiek piec problēmai jaunā globālā grēzu, griezumā. Šī specifiskā vardarbība ir apkarojama ar specifiskiem pasākumiem, kas šeit ir paredzēti, tāpat kā krimināltiesiskas sankcijas. Ļoti nozīmīgs ir arī profilaktiskais darbs. Gribētu pieminēt, ka ir nepieciešams radīt reālus priekšnoteikumus sieviešu emancipācijai. Ne, viņām nevajag eh, paļaut, ļau pieļaut, ka viņas nodarbina sliktos apstākļos. Sievietēm ir jādod iespēja veidot pašām savu dzīvi. Ļoti bieži izveidojas situācija, kad sievietes piespiež eh, apstākļi, eh, atkarība, Tas attiecas gan uz prostitūciju vai vardarbību, eh, kas, tai, kas viņai jāpiedzīvo. Ļoti bieži sievietes nevar nosteikt savu dzīves ceļu. Tāpēc ir pēdējais laiks pāriet no vārdiem uz darbiem. Mums ir jāpārtrauc vardarbība. Ir ārkārtīgi daudzas vardarbības formas, bet šī vardarbība ir viena no ļaunākajām izpausmēm, jo vēršas pret cilvēktiesībām. Vardarbība, kas balstās uz dzimumu, ļoti negatīvi ietekmē arī bērnus. Tas nozīmē, ka um, tāda tipa vardarbība pār, pār, tiek pārnesta no paudzes uz paudzi. Tāpēc aicinu komisiju pēc iespējas ātrāk ņemt grožus savās rokās, konkrēti rīkoties, lai palīdzētu sievietēm. Paldies! Un tagad mēs tālāk turpināsim. Nākamā Matēras kundze. Divas minūtes, lūdzu. Grazie, prezidente, komisāri. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāri, skundze, kolēģi vēršanās pret jebkuru vardarbību un vardarbību pret sievietēm ir viena no uh, Ungārijas prezidentūras prioritātēm. Mums ir nepieciešami ilgtermiņa pasākumi, politiski, sociālie un juridiskie pasākumi, lai uh, vardarbība, kas balstās uz dzimumu, tiktu izdzēsta. Kopā ar citiem kolēģiem eh, un parlamentiem Mēs esam kļuvuši mm, aktīvi arī citās aspektos, lai Eiropas iedzīvotāji pievērst uzmanību situācijai. Es domāju, ka Eiropas eh, komisijas 2010. Eh, 2015. gada rīcības plāns, eh, var, kas paredzēts, lai vērstos pret dzimumu vardarbību, tam ir nepieciešami arī konkrēti darbi. Mēs tagad runājam par strateģisko plānu, kur komisija sagatavo gatavojas, solīja sagatavot šim gadam. Plānam ir e, jābūt ietvertām praktisko pasākumu e, grupām, lai nodrošinātu upura aizsardzību. Tas attiecas arī uz Nacionālo valstu krimināla tiesiskajām sistēmām. 20 līdz 25% sieviešu savā dzīvē kā kaut reiz ir saskārušās ar vardarbību. Eh, pusmiljons sieviešu Eiropā ir pārcietušas zimumu orgānu sakropļošanu. Šie skaitļi tikai pieaug laika gaitā. Eh, mums tas ir Mums ir ātri kā jārīkojas kā Eiropas institūcija pārstāvjiem, jo šie skaitļi bieži bažas. Vardarbība pret sievietēm uh, skar visas ģimene, visu ģimeni, un tai ir bīstamas sekas. Uh, zūd drošības sajūta. Vardarbība attiecas arī uz bērniem, kaut, nepā, kaut pat pastarpināti, jo viņiem ir e, zaudē drošības sajūtu. Ļoti bieži ir tā, ka kaunas un baidās e, upuri. Viņa baidās vērsties pie varas iestādēm un ziņot par noziegumu. Tēma ir ļoti sarežģīta, bet ir absolūti nepieciešams rīkoties. Lūdzam, e, izbeigsim e, pielietot vardarbību pret sievietēm. Un tagad e, Estrēlas kundzei vārds, lūdzu. Būt mašfīl pērts ārendēkazī. Pusotra minūte. Obrigāda, senjor. Liels paldies, priekšsādātāja kungs. Tā kā es esmu ēnu referente, tad es vēlos apsveikt referente par šo brīnišķīgo darbu un mūsu grupa sociāldemokrāti to atbalsta. Daudz jau teica, ka varmācība pret sievietēm ir ļoti smags cilvēktiesību pārkāpums. Tas patiesībā ir atentāts pret cilvēktiesībām. Mēs zinām, ka šīs varmācības upuri ir spiestas aizmirst par ļoti daudzām pamat tiesībām un brīvībām un ka uh, ir ļoti iespējams, ka pret viņām tiks vērsta jauna varmācība. Pavisam nesen Portugālē es apmeklēju kādu uh, māju, kurā tiek uzņemta šāda veida sievietes un ir sievietes, kas man stāstīja par to, ka viņas bija daudz cietušas savā dzīvē un tikai pateicoties uh, saviem bērniem, kas viņus mudināja doties projām un izda izdarīt iesniegumu policijā, <coughs> ir bijis iespējams mainīt uh, viņu dzīvi. Bieži vien tie pat ir bijuši bērni, kas iesniedz iesniegumu policijā. Uh, Tāpēc mums ir nepieciešams mainīt likumdošanu, lai pret sievietēm izturētos ar cieņu un lai sievietes nebūtu mm, upuri vairs un lai tās vairs nebūtu upuri situācijās, kas mums nav pieņemamas. Es gribētu teikt, ka šī, šāda veida pārkāpuma kļūst par atentātu pret demokrātiju, tāpēc ka šīs sievietes vairs nevar brīvi darboties kā pilsoņi, un mums tas ir jāmaina. Paldies! Vojčehovski. Paldies, un e, tagad e, Vojčekovska kungs beidzot arī būs kāda vīrieša balss šajās debatēs mm, jo citādi varbūt kā pārāk subjektīvi izklāstīts. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Pret sievietēm vērsts varbarī, vardarbības apkarošana mums galvenokārt ir jārunā par vardarbību ģimenē. Un, eh, protams, ka mums ir jāapkaro šāda vardarbība ar tiesiskiem instrumentiem. Tāpēc piekrītu Svensons kundzes ziņojumu secinājumiem, un tomēr es šeit vēlētos vērst jūsu uzmanību uh, pret citu vardarbību, proti vardarbību, ko sievietes izjūt no valsts, kad valsts atņem sievietēm bērnus. Nav nekas sliktāks, ļaunāks par to, kad sievietē tiek atņemts bērns, un bieži vien šāds lēmums tiek pamatots ar ļoti dīvainiem pamatojumiem. Pavisam nesen Polijas tiesa at, Uh, atņēma bērnu mātei Polijā, apvainojot māti, ka tā pārāk daudz lūdza dievu, un dažkārt tiek pārmests vecākiem, ka vecāki ir nabadzīgi, un šāds pamatojums atņemt vecākiem bērnus ir šausminošs. Bieži vien, manuprāt, uh, bērni netiek atņemti vecākiem, ja vecāki strīdās. Es uzskatu, ka šad tad mēs piedzīvojam situāciju, kur bērnu uh, sievietei atņem policija vai kāds cits tiesību sargājošo orgānu da darbinieks. Eiropā mēs e, pārāk bieži nenovērtojam ģimenes lomu un pārāk augstu novērtējam valsts lomu un tiesību sargājošo institūciju jomu. Es uzskatu, ka mātei atņemt bērnu un atņemt bērnam māti ir noziegums, un tas ir valsts noziegums pret sievieti. Es uzskatu, ka mēs nedrīkstam pamatot šādus noziegumus ar nabadzību, mums tad ir jāpalīdz ģimenei, un tomēr ģimenes saites nedrīkst pārtraukt tikai tāpēc, ka valsts tā uzskata. Kā képviselőnőt. Paldies! Un tagad Kristevskas kundzei divas minūtes, lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs! Es eh, esmu priecīgs, ka parlaments eh, šīs eh, sesijas laikā pieņems ziņojumu, kurš mēģinās cīnīties pret sievietēm vērstu vardarbību. Patiesībā šī vardarbība ir tik ļoti plaši izpatī, izplatīta, ka tikai integrēts skatījums un instrumenti dažādos līmeņos - politiskā, sociālā, izglītības, juridiskā, tikai visos šos līmeņos neatliekama rīcība nesīs rezultātus. Es atbalstu ideju direktīvai, kurā tiktu iekļautai instrumenti cīņai pret vardarbību. Varbūt vēl būtu būtiski pieminēt to, ka vardarbība pret sievieti bieži vien netiek uztverta kā kaut kas slikts, varbūt ne no sievietes vai no ģimenes puses, bet mēs šobrīd jau sākam just, kāda ir šīs vardarbības ietekme uz sabiedrību kā tādu. Un visbeidzot, mums nevajadzētu runāt tikai un vienīgi par vardarbības apkarošanu, bet arī par dažādiem uzvedības modeļiem. Es uzskatu, ka mums vajadzētu stigmatizēt vardarbības akceptēšanu pret sievieti sabiedrībā, un es domāju, ka mums bērnus vajadzētu audzēt tādajādi, lai cilvēki lūgtu un tiešām piemērotu vienlīdzību savā ikdienas dzīvē. Vēlētos apsveikt referenti ar ļoti labi sagatavotu ziņojumu, un es no tiesas ticu, ka pēc šodienas debatēm mēs sāksim pārdomāt par to, ko mēs darām. Mēs sāksim ne tikai runāt par vardarbību, bet arī aizsargāt sievietes. Következő felszólaló Bosz... Paldies tālāk, lūdzu, Boskurtas kundze. Viena minūte un 30 sekundes, lūdzu. Dank u wel, voorzitter. Ja, hier ben ik. Uh... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Komisija Stokholmas programmā um, iekļāva informāciju, ka grib rīkoties ar visiem tai pieejamiem līdzekļiem, lai apturētu vardarbību pret sievietēm. Pat labam tomēr vēl nav izstrādāta aptveroša eh, stratēģija, lai gan situācija ir ļoti steidzama. Un, uh, it, jo runa ir par tiem, kuri ir visvājākie. Tā ir liela sieviešu grupa, kuras e, tiek aprecinātas piespiedu kārtā, kuru dzimuma orgāni tika kropļoti vai arī kur ir tā saucamās kodas lepkavības. Tas ir tradicionālās prakses, ar kurām sievietes un meitenes Eiropā sastopas ikdienā. Mums ir nepieciešama adekvāta līdzekļa, mums ir nepieciešams pētniecības darbs, mums ir darbs ar e, upuriem, un tāpēc arī komisija ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk izstrādāt Eiropas e, vardarbības attīstību atkar, apkarošanas stratēģiju tieši šajā aspektā noziegumos pret sievietēm. Un īpaši uzmanība ir jāpievērš šīm te tradīcijām labāk šodien nekā rīt vai 2013. gadā. Mēs nevaram akceptēt situāciju, ka tik nozīmīgas līdzeklis kā Eiropas aizsardzības palīdzības rīkojums nav īstenots. Drošības nedrīkst apstāties pie robežām. Paldies! Paldies! Un Tagad Simanska kungu es neredzu zālē. Tas nozīmē, ka vārds eh, Pauers kungam. Nawiązując do moich... Priekšsēdētāja kungs. Atsaucoties uz to, ko teica iepriekšējā runātāja un Svensons kundze, es gribētu uzsvērt, ka varmācība pret sievietēm joprojām ir klātsoša sabiedrības dzīvē. Viens no cēloņiem šai varmācībai ir ir saistīts ar ekonomisko diskrimināciju, kas ir vērsta pret sievietēm. Viņām ir mazāk iespējas piekļūt darba tirgu un arī zemāks eh, sociālais stāvoklis. Tomēr tās ir sievietes, kas iznes bērnu audzināšanas nastu. Daudzās Eiropas valstīs labums, ko viņas no tā gūst, ir pārāk nenozīmīgs īpaši te ir jārunā par dažādu sociālu nodrošinājumu, jo bez tās sievietes kļūst pilnīgi atkarīgas no saviem vīriem un ir pilnīgi noteikti nepieciešams atalgot sievietes, kas ir mātes un kas nodarbojās ar bērnu audzināšanu. Eiropa šlaik piedzīvo grūtības tieši tāpēc, ka tā ir tik nepatīkama demografiskā situācija. Taču tā kā sievietes ir ekonomiski atkarīgas no vīriešiem, tad tas ir viens no pasivitātes iemesliem. Un viņas pacieš to, ka viņām ir jābūt upuriem. īpaši uzmanība jāpievērš valstīm, kurās nabadzības dēļ sieviešu situācija ir vēl sarežģītāka. Tāpēc es gribētu pateikties referentē par to, ka šī problēma tiek celta gaisma. Paldies! Tālāk dosim vārdu Baueres kundzei. Lūdzu, jums uz minūtēm vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es gribētu pateikties referentei par tās ziņojumu, tomēr es uzskatu, ka šī ir ārkārtīgi svarīga problēma. Eiropā mēs gandrīz esam pieraduši pie tā, ka problēmas tiek risinātas tikai tād, kad tās rada ekonomiskas grūtības, un šajā uh, Ziņojumā ir teikts, ka ik gadus varmācība pret sievietēm ir jāmēra tūkstošos eiro. Un šī varmācība visos līmeņos, starp nabagiem, starp bagātiem, starp tiem, kas nav pārāk izglītoti un starp tiem, kam ir universitātes diploms. Un tāpat ir jāsaka, ka ir vairāki simti sieviešu, kas ik gadu cieš no sekām, ko rada varmācība pret sievieti. Te jau tika pieminēts, ka šajā ziņojumā ir paredzēts nopietnas solis uz priekšu un ir jāuzstāj uh, arī uz jaunajiem varmācības veidiem, tā kā piemēram dzimorgānu sakropļošana. Mums ir jāatrod instrumenti, kā cīnīties pret šo varmācību, un bez juridiskas bāzes tas nav iespējams. Mēs varam izstrādāt kopīgu Eiropas stratēģiju, un ja nav iespējams harmonizēt juridiskās sistēmas, tad ir iespējams vismaz apmainīties ar labo prakšu pieredzi. Un tāpat e, šajā ziņojumā tika pieminēti daži varmācības izpausmes veidi, kas zināmos juridiskos ietvaros netiek uzskatīti par tādiem, tāpēc mums vajadzētu tādu eiropisku stratēģiju. Paldies, saka priekšsādātājs tālāk Kostas kundze. Pusotru minūti. Paldies priekšsādātāji, paldies arī referentē Svensons kundzei. Mēs zinām, ka varmācība pret sievieti un bār, sievietēm un bērniem kļūst arvien uh, lielāka. Nu, mums te ir nepieciešama stratēģija. Uh, šajā jautājumā 2011. gadam. Te, protams, ir jārunā par varmācību mājās, pret dzimurganu sakropļošanu, taču mums ir arī jārunā par mobbingu darbos, darbā, uh, mm, tad jārunā par grūtniecēm un par sievietēm, kas vēlas apprecēties un kas nezin, kā to atrasināt darbā. Nu, man liekas, ka reklāmās sieviešu tēls arī tiek izkropļots. Un Lisabonas līgumā mums ir pilnīgi visi ieroči dot rokā, lai mēs spētu tikt ar šo jautājumu galā. Mums ir jāatzīst, ka varmācība pret sievietēm un pret uh, bērniem ir īpaša problēma, un tā mums ir jārisina un jāsadarbojas ar NVO, jāņem vērā statistikas dati un pētījuma rezultāti, lai tā vai citādi censtos samazināt šo varmācību. Es domāju, ka šādi mums vajadzētu darīt parlamentam kopumā. Es parakstīju rakstisko deklarāciju, lai veltītu veselu gādu varmācībai ciņai mm, pret varmācību pret sievietēm. Lielas paldies turpin priekšsādātājs, tālāk došu vārdu Bāstas kundzei. Divas minūtes. Obrigada, Sr. Presidente. Lielas paldies priekšsādātāju kungu Komisārs kundze. Parmācība pret sievietēm ir ļoti smags cilvēktiesību pārkāpums. Mēs visi par to esam viensprātis. Tā ir ļoti sena problēma un diezgan liela problēma, kas skar dažādas valstis, kas ir vairāk un mazāk attīstītas. Tas ir saistīts ar sagrautām ģimenēm, ar zemiem sociāliem slāņiem. Tomēr jāatzīst, ka tas ir fenomens, uh, kas ir sastopams dažādās ģimenēs neatkarīgi no izglītības un materiālā stāvokļa. Sievietes Eiropā ir bieži vien cietuši vismaz reizi dzīvē no varmācības pret sevi, tāpēc vajadzētu atbalstīt sievietes, kas ir upuri. Uh, Nu, un šis ziņojums par to runā. Mums ir nepieciešams dot upuriem juridisko uh, palīdzību, mums ir nepieciešams izveidot arī m, mm, m, eh, centrus, kurā šīs sievietes varētu vērsties, un vajadzīgs arī m, mm, telefona numurs, pa kuru varētu zvanīt, lai eh, konsultētos šādos gadījumos ja sievietes cieši no varmācības, tad sabiedrībai tas ļoti dārgi maksā un mums ir nepieciešama mobilizācija kā politiskā, tā sabiedrības līmenī mums ir jānodrošina vienlīdzība un attīstība. Un tāpēc radīt gādu, kas tiktu vērsts uz cīņu pret varmācību pret sievietēm, būtu ļoti vēlams. Mums ir jācīnās pret šo mēri. Uh, Lielas paldies, turpina priekšsādātājs. Došu vārdu Blinkevičūtas kundzei. Parant. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es vēlētos pateikties Ēvai Britai Svensonai par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Tajā atspoguļojas eh, vardarbības aina tāda, kāda tā ir reālajā dzīvē. Un eh, šajā ainā skaidri parādās tas, ka vardarbībai nav sociālu, geogrāfisku robežu. Savā programmā, ko tā pieņēma pagājušajā gadā, komisija ir apsolījusi izveidot eh, rīcības plānu vardarbības apkarošanai pret sievietēm, un es vēlētos pamudināt komisiju šo ceļu karti nopublicēt pēc, pēc iespējas vairāk. Runa iet par veselu virkni pārkāpumiem pret sievieti. Visi šie noziegumi ietekmē neatgriezeniski sievietes eh, garīgo un fizisko veselību. Tāpēc dalību valstīm daudz lielāku uzmanību vajadzētu pievērst sociālo darbinieku, politi policijas darbinieku, tiesu darbinieku un veselības aprūpas darbinieku apmācībai, lai visi šie pie, visi šīs pieminētās eh, strādājošo grupas atpazītu vardarbības pret sievieti izpausmes. Es vēlētos pamudināt Malmstrēms kundzi, pamudināt komisiju izstrādāt šo stratēģiju, un krīzes situācijā vardarbība pret sievieti tikai palielinās. Paldies! Eh, nem eh, az utolsó bejegyzett hozzászólóként Flasikov. Paldies! Tagad mēs eh, pie pēdējās runātājas Flasikova Beno pusotras minūtes. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Kaut arī vardarbība pret sievieti ir bijusi mūsu uzmanības centrā jau vairākus gadus, mēs nevaram un nevaram apturēt šos noziegumus. Vardarbības apjoms skar ne tikai sievieti, bet arī ģimeni. Ģimene zaudē savas institūcijas stūrakmeni, proti drošību. Bērni, kuri piedzīvo vardarbību, arī ir jāuzskata par upuriem, un tāpēc Eiropas līmenī mums daudz lielāku uzmanību vajadzētu vērst ne tikai uz sievietēm, kas ir bijusi vardarbības upurs, bet arī uz bērniem. Sieviešu un bērnu interešu aizsardzība ir ārkārtīgi sarežģīta. Uh, Sievietes ir dzimuma vardarbības upuri, viņu personīgās brīvības tiek ierobežotas. Un eh, sieviete, kas ir kļuvusi par trafikingu upuri, ir viens no šausminošākajiem sociālajiem gadījumiem, un tāpēc mums vajadzētu iestāties par daudz efektīvāku sodu sistēmu, tādiem sodiem, kuri būtu atbilstoši padarītajam noziegumam. Mums ir jādarbojas arī profilaktiski, lai tiešām mēs garantētu sievietēm cienīgus dzīvi. Paldies, un tagad brīvais mikrofons. 15 runātāji ir pieteikušies brīvajam mikrofonam, būs diezgan grūti ar visu tik galā. Bet tā kā mums ir eh, laika rezervīta, Tad es došu vārdu Roitovs kundzei Terabelai un visiem pārējiem nosauktajiem runātājiem. Būs tiks dots vārds. Bet eh, tie, kuri šodien jau debatēs runāja, otrais vārdu nedabūs. Kelī kungs ir pirmais lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es eh, vēlētos vērst jūs uzmanību uz diviem aspektiem. Vispirms vardarbība pret sievieti un otrkārt vīriešu loma kā eh, hoteļu darbiniekiem. Es uzskatu, ka šāda vardarbība nav akceptējama, un es uzskatu, ka vajadzētu izglītot arī jaunos vīriešus, kur strādā konkrētās lomās. Tas nozīmē, ka vīrietim pacelt roku pret sievieti būtu absolūts tabū. Bieži vien mēs redzam, ka vīrietis izvērš vardarbību pret sievieti plašsaziņas līdzekļos, filmās un citur. Mums ir jārunā par vīriešu lomu, tie vīrieši, kur strādā hoteļos. Mēs eh, redzējām, kad divi Anglijas pilsoņi tika nogalināti savā medus mēnesī, atpūšoties piec zvaigžņu hotelī, un tā arī bija vardarbība. Tātad es uzskatu, ka mums vajadzētu izvērtēt risku un jautājums par vīriešu pieejamību viesnīcu istabām ir būti. Kérjük, tartsák be az időt, most már igazán nagyvonalak. Lūdzu, ievērojiet jums doto laiku. Tagad ar Bēles kungs viena minūte. Priekšsēdētāja kungs, darbie kolēģi. Uh, Mūsu referentes Svensonas kundze skaidri parāda, ka jebkuru varmācību pret jebkuru cilvēku ir jāpadara par kriminālu sodo, sodāmu. Mums Eiropas Savienībā ir ļoti dažādas kultūras un tautas, bet tad, kad mēs runājam par varmācību, tad es brīnos, cik atšķirīgas attieksmes ir Eiropas Savienībā. Nu, pieņemsim par piemēru varm, eh, izvarošanu Piemēram, eh, te, Latvijā nav iespējams izvarot vīrieti. Un tāpat arī Maltā eh, izvarošana, kad, jo, ko izdara vīrietis uz vīrieti, arī nav neskaitās. Nu, un tad eh, tas nozīmē, ka mēs minimalizējam uh, gan noziegumu, gan arī upuru ciešanas, un mums arī ir jācīnās pret visām iespējamām vardarbības formām. Köszönöm szépen, a következő hozzászólom. Paldies! Tālāk nākamais runātājs ir Malsners Kūns. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs jau ļoti labi dzirdējām debašu laikā, ka vardarbība pret sievietēm nav goda noziegums, bet gan cilvēktiesību pārkāpums. Jau tika pieminēts, ka arī bērni netieši ir šūjas vardarbības upuri. Viņi var kļūt arī par tiešiem upuriem, jo galvenais eh, nāves un abortu, spontānu abortu jautā, cēlonis ir vardarbība vārdarbīga attieksme pret sievietēm. Runa ir ne tikai par vārdarbību ģimenē, bet arī par piespiedu prostitūciju, ja tā saucamo uh, goda slepkavību, uh, eh, dzimumorgānu sakropļošanu un tā tālāk. Uh, Un es, šeit ir svarīgi tas, e, ka šajā ziņojumā mēs nerunājam tikai par dzimumu līdztiesību, bet mēs redzam, ka vardarbība apdraud līdzsvaru. Lisabonas līgums e, palīdzēja izveidot situāciju, kad Eiropā mēs varam veidot vienotu tiesisko ietvaru, kas ir absolūti nepieciešams e, progresa sasniegšanai. Tā, paldies! Un... Tagad Bertmanes kundzei vārds viena minūte. Vardarbība pret sievietēm tā izpaužas ļoti dažādi un joprojām ir starptautiska mēroga problēma, ko sabiedrība nespēja atrisināt. Pielietot vardarbību nozīmē vērsties pret veselību, cienību, eh, cieņu un opura brīvu gribu. Sekas ir tādas, ka sievietes tiek eh, ierobežo, sieviešu dalība sabiedrības dzīvē un darba dzīvē tiek ierobežotība. Tā, protams, ir arī sociāla problēma, ja mēs domājam par veselības un sociālo jomu. Sievietes ir apdraudētas savās četrās sienās visvairāk. Galvenie cēlā cēloņi ir tieši noziedzība ģimenē, vardarbība pret sievietēm, lai kādā formatā arī nebūtu, tas nav goda. Uh, te ir runa par sieviešu diskrimināciju, kas pret ko ir jāvēršas arī Eiropas Savienībai. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad Nikolašī kungam vārds. Ehm, Pateicos priekšsēdētāju kungs. Nikola Šīkungs, lūdzu. Vystavenie jedinca akémukoľvek druhu. Paldies, priekšstādātāja kungs. Pakļaujot jebkuru cilvēku vardarbībai, tam ir ārkārtīgi smagas sekas eh, gan sabiedrībai, gan arī ģimenei. Mums šāda veida vardarbība ir jānosoda. Vardarbība ģimenē izskatās ir viens no galvenajiem iemesliem spontāniem abortiem, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi izmantot visus instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, uh, arī kriminalizēt šos, šos vardarbīgos noziegumus un padarīt tos par kriminālu noziegumiem. Es uzskatu, ka vairāk vajadzētu aizsargāt tieši nabadzīgās sievietes no tā saucamo surrogātu māšu likteņa, jo to mēs varam uzskatīt par ģenētisku eksploatāciju, un tas ir tiešā veidā pretrunā, un tas ir patiesībā sava veida cilvēka ķermeņa trafikings. Cilvēka ķermenis ir svēta lieta, un šāda veida trafikings šobrīd ir novērojams eh, pasaules tirgu. Lūdzu, tagad Dančilas kundze. Deși sunt faptele cele mai... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Lai gan vardarbība pret sievietēm izpaužas ļoti bieži, tomēr bieži mm, par to netiek piemērots nekāds sots. Mm, vai nu ir runa par konflikta situācijām, vai ir runa par to, ka ir mm, runa par citām valstīm. Ir valstis, kur ir vardarbība pret sievietēm, prostitūcija, ģentāla ieskropļošana, vardarbība ģimenē, arī agrākie partneri. Tāpat meitenes ir ļoti pakļautas vardarbībai. Eiropas Savienības dalību valstīm vajadzētu pielikt vēl lielākas pūles, lai e, sagatavotu pilnīgus statistiskos pētījumus saistībā ar vardarbību pret sievietēm. Ņemot vērā statistikas datus, mums nepieciešams izvēlēties atbilstīgus mērus, lai pret to cīnītos. Tāpat mums ir nepieciešams e, Eiropas e, e, dzimuma līdziesības Eiropas institūta ietvaros rīkoties priekšsēdētāja kungs. Tā, paldies. Un tagad vārds Nikolai kungzē. Mulțumesc și eu, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Kā ēnu referentēs gribētu pat apsveikt referenti ar eh, sasniegto. Es domāju, ka mums eh, vajadzētu eh, norobežoties no formālām diskusijām, jo ja nebūs saskaņotas un koncentrētas rīcības, lai īstenotu e, debatēs izdiskutēto, e, šai debatēm nebūs satura, tāpēc mums ir vajadzīga direktīva. Līdz šim vardarbīga pret sievietēm nav bijusi īpaši dziļi izpētīta, tāpat kā šajā ziņojumā, bet arī iepriekš nav bijušu padziļinātu pētījumu par šo tēmu. Tomēr mēs uzskatām, ka īpaši laikā, kad valda ekonomikas un finanšu krīze, vardarbība rada simtiem miljonu eiro zaudējumu. Tāpēc mums vajadzētu mēģināt ne tikai ar ekonomiskiem, bet arī politiskajiem politiskiem un juridiskiem līdzekļiem vērsties pret šo te fenomenu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad Morvai kundzei vārds. Viena minūte, lūdzu. Iepēn, e, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es apsveicu referenti par sasniegto. Esmu patiešām lepna e, par to, ka ziņojums ir izdevies tik labs un ka te patiešām ziņojumu ir sastādījusi sieviete. Es esmu lepna par to, ka patie, tiek pateikts eh, skaidri un gaiši, ka šajā jomā līdz šim ir darīts pārāk maz. Mums ir nepieciešami vienots Eiropas regulējums, jo Te jau ir runa arī par Eiropas nodokļu maksātāja naudu, eh, kas tiek izdota, lai likvidētu vardarbības sekas. Es domāju, ka šo naudu varētu izmantot eh, labi, labāk un mērtiecīgāk. It īpaši jārūpējas par to, lai sievietes, eh, kuru tas skar, varētu saņemt pagaidu patvērumu. Tāpat ir svarīgi runāt par to, ka sievietēm ir jāpalīdz. E, piemēram, ja viņas griežas pie iestādēm, mēs Budapeštā arī esam šo to izdarījuši. Mēs esam strādājuši ar prostitūtām un mēs ar savām acīm esam redzējuši, kādu palīdzību viņas saņem vai nesaņem no valsts. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad Luhan kungam vārds. Mm, Deputāta kungs, jums vārds. E, Komisāras kungs, cienītie kolēģi, no šī ziņojuma izriet arī uh, fakti, ka mums ir jāpieliek tupultas pūles, lai eh, cīnītos pret vardarbību pret sievietēm. Tas attiecas gan eh, valstu, gan Eiropas līmenī. Eh, Dafne programma, tā ir programma, pie kuras padziļināti ir jāstrādā. Visās valstīs, kurās notiek darb, vardarbība, mm, ir jāpiedalās šajā programmā. Šodien daudziem cilvēkiem ir psihiskas problēmas, un arī šīs problēmas spēj izraisīt vardarbību. Tāpēc mums jāsadarbojas ar Eiropas Savienības policijas vienībām, uh, visās valstīs. Tāpat mums ir jāprot saskatīt, e, kur notiek vardarbība un ko jāspēj pielietot attiecīgus līdzekļus un jāzina, kāda ir e, situācija. Arī Stokholmas programmas ietvaros ir jāvēršas pret vardarbību. E, protams, ka finansiālais aspekts ir ļoti svarīgs un Dafnes programma ir ļoti nozīmīga. Paldies, e, priekšsēdētāji kungs. Un e, tagad vārds Višterts kundzei. Reigneres kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze. Ja ir runa par līdztiesību, kāpēc Eiropas e, Savienība ir vadošā ir e, būtībā vardarbība ir ļoti dārga. 33 miljārdi eiro katru gadu maksā uh, vēr, e, vēr, e, cīņa ar vardarbības sekām, un tas nozīmē, ka tiek ar tu, šo faktu tiek apstādināti visi, kuri uzskata, ka pasākumu katalogs ir pārāk dārgs. Šīs izmaksas ir nepieciešams. Ir jāapmāca policisti, tiesneši, medicīnas personāls, Arī tas viss piedar pie lietas, un tāpēc es gribētu pateikties referentē par to, ka viņa visu ir paredzējusi. Mazlietiņ eh, vērmeļu piliens, eh, manuprāt, ir situācija, ka ir jāpievērš vairāk uzmanība vardarbībai darba vietā, jo šeit ir situācija vēl specifiskāka, kas ir attiecīgi jānoformulē. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un noslēgumā vēl vārds. Rojtovas kundzei. Jums ir viena minūte, lūdzu, Rojtovas kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Katru reizi, kad medijos mēs redzam sievietes un bērnus, kas ir kļuvuši par varmācības upuriem mājās, tad mēs uzdodam sev jautājumu, kāds ir iespējams, ka apkārtējie to tik ilgi varēja nezināt, tāpēc ir nepieciešams, lai stratēģija, par kur runāja komisija, paredzētu konkrētus diagnostikas me, e, mehānismus ne tikai slimnīcās, bet arī sabiedrībā, lai upuriem ātri palīdzētu, bet ir nepieciešamas arī ļoti nopietnas sankcijas e, izvarošana gadījumos. Tu nevar paciest it nemaz, ja tiek izvērsta varmācija pret sievietēm, un nevar paciest arī uh, um, dzimorgānu kropļošanu. Mums ir nepieciešams sniegt bezmaksas juridisko palīdzību šiem upuriem. Es vēlētos pateikties referentei par viņas ziņojumu. Es neesmu pret G punktu, es par to nebalsošu tādēļ, ka te ir skatīts jautājums par bērnu un māti. Paldies, eh, saka priekšsādātājs tālāk došu vārdu no jauna komisārē Melstroms kundzei komisijas vārdā. Uh, Priekšsādātāja kungs, cienījamie deputāti, liels paldies par šīm ļoti saturīgajām debatēm, kas mums visiem ir svarīgs. Un, protams, arī pateicos referentei, kā arī ēnu referentiem. Kā jau es teicu savā ievadrunā, mēs esam izstrādājuši vairākus mērus attiecībā uz šo. Protams, ka upuru tiesību pakotne ir ļoti svarīga lieta, kas nāks klajā nākamajā mēnesī. Tad mums ir vispārīga politika. Uh, Mm, prevencijas programmas un tam līdzīgi. Nu, un tad mēs arī skatāmies uz to, ka e, eh, Eiropadome tagad sagatavos dokumentu tieši, lai cīnītos pret varmācību pret sievietēm. Un tas kļūs juridiski saistošs jomās, kur Eiropas Savienībai ir kompetence. Tad es gribētu pieminēt vēl divus priekšlikumus, kurus mēs esam pieņēmuši, kurus jūs pieņēmuši. Piemēram, direktīva par cīņu pret cilvēku tirdzniecību. Tajā ir ļoti daudz mm, instrumentu, ar kur palīdzību palīdzēt eh, sievietēm un bērniem, kas ir seksuāls tirdzniecības upuri. Tāpat tika. E, ņemti vērā patvērumu procedūras prasītāji, kas ir īpaši neaizsargātas sievietes un bērni. Patiesībā sakot, ir kauns. Mums jābūt kaunā par to, ka Eiropas Savienībā ir meitenes un sievietes, kas izjūda bailes. Un um, patiesībā tie, kas ir vainīgi pie šīs farmācības, bieži, bieži vien ir tie cilvēki, kurām vajadzētu viņus viskarstāk mīlēt, tie ir viņu vīri, partneri un tam līdzīgi. Es gribētu Uh, apsveikt uh, tos pāris vīriešus, kas uzrošinājuši uzstāties, jo runāt par varmācību pret sievietēm, tas nav tikai sieviešu jautājums, tas ir cilvēku tiesību pārkāpums, un mums ir jāstrādā, jācīnās pret šo šausmīgo fenomenu. Mums ir jāpanāk tās, ka sievietes un meitenes vairs nebaidās no varmācības, tāpēc, ka viņas piedara nepareiziem dzimumam. Paldies! Paldies, komisārs kundze, un tagad es došu vārdu Svensonas kundzei referentē, lūdzu. Paldies! Es vēlētos sākt ar to, ka pateikšos visiem kolēģiem, kur šeit izteicās debatēs, un visbeidzot paldies par to noteiktību, ko es dzirdu visu kolēģu teiktajā, ka mums ir jāapkaro šī vardarbība. Griežoties pie komisijas, vēlētos pateikt, ka mēs vēlamies redzēt šo vardarbības upuru pakotni, kas atbalstītu upurus, un tomēr mums ir nepieciešama arī direktīva vardarbības apkarošanai. Vēlētos pateikt, ka varbūt nevajag būt vienotiem ar visu, kas ir rakstīts šajā ziņojumā, taču ir ārkārtīgi svarīgi pateikt vienotā balsī komisijai, ka mums ir nepieciešama direktīva. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs visām sievietēm, kuras dzīvo šausminošas vardarbības apstākļos, ka mēs šīm sievietēm pasakam, ka viņām nav jākaunās un ka viņām nav jānolīst pa pagrīdē. Un to mēs varam pateikt ar šo ziņojumu, ka viņu kauns patiesībā ir cita noziegums, un tā tam nevajadzētu būt. Visbeidzot, vēlētos pateikt, ka mēs esam daudzas sievietes, kuras ir piedzīvojušas vardarbību un esam izdzīvojušas dažādu um, nevalstisko organizāciju darbības dēļ. Un tāpēc ir pienācis pēdējais laiks, lai ne tikai nevalstiskās organizācijas palīdzētu sievietēm vardarbībā un nonākt normālas dzīves apstākļos, lai to darītu mēs, uh, Ir svarīgi, lai mēs sāktu par to runāt, lai mēs pierādītu, ka sievietēm ir iespējams saņemt atbalstu. Es vēlētos pateikt un uzsvērt, arī to, cik ārkārtīgi nozīmīgs ir izrādīt solidaritāti un pateikt, ka tā ir problēma, kas ir pilnīgi visās sociālajās klasēs un grupās. Nav neviena īpaša riska grupa, kurā vardarbība būtu vairāk vai mazāk izteikta. Šī vardarbība ir pilnīgi visās grupās un sociālajos slāņos. Es vēlētos griezties pie priekšsēdētāja un skaidri pateikt, ka mums ir vienotā balsē jāpasaka nē sievietei kura dzīvo vardarbības apstākļos. Sievietei ir iespējams nodrošināt sev un saviem bērniem adekvātu dzīvi, bet tad sievietei ir nepieciešams atbalsts. Paldies vēlreiz visiem kolēģiem par jūsu izteikto atbalstu. Kopā mums tas izdosies. Paldies! Köszönöm szépen, kép... Paldies! Uh, Svensons kundzei! Tā kā es esmu ticīgs cilvēks, tad es gribētu kaut ko pateikt, izjūt no kristietības viedokļa. Dievs radīja vīrieti un sievieti, un tādēļ nav pieļaujama varmācība pret sievieti. Nu, tad beigsim šīs debatas. Rīt balsosim par šo ziņojumu sākot no 2012. Lielas paldies visiem!